Aizbalsojums ir par Regneres kundzes ziņojumu, un tas ir pieprasījums atcelt eh, Stīva Brivā imunitāti. Kobenkungs eh, par procedūru. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Es jūtos ļoti norūpējies Mums ir jābūt imunitātei šajā parlamentā, bet katru reizi šķiet, ka mēs atņemam imunitāti mūsu cienījumiem kolēģiem. Man vienalga, vai šis cilvēks ir demokrāts, fašists, komunists, lai nu kāda būtu viņa politiskā pārliecība, bet es esmu gatavs iet uz barikādiem, lai aizstāvētu visu tiesības. Katreiz, ka mēs atceļam šo imunitāti, tā kļūst vienkārši par ilūziju. Jo, ja nav nekādas uh, aizsardzības uh, deputātiem šajā parlamentā, nu tad kāda no tā visa jēga? Mums nevajadzētu turpināt atņemt uh, imunitāti kādam tikai tāpēc, ka viņš ir, teiksim, Front Nacionāla biedrs. Mr. Coburn, I can assure you that the... Coburn kungs, uh, notika uzklausīšana Lība komitejā par šo jautājumu, bet esmu atzīmējis jūs teikto. Bet tagad balsosim uh, paceļot rokas, kas pār priekšlikumu, kas pret, kurš atturas, pieņemts. Tādā gadījumā tālāk. Balsosim par eh, Čokungu ziņojumu par ES un Brazīlijas nolīgumu par sadarbību zinātnes tehnoloģiju jomā. Un tas ir personāla balsojums. Sākam balsot. Has everyone voted? Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais balsi, balsojums ir par īpašās komitejas jautājumos par Savienības izmantoto atļaujas piešķiršanas procedūru attiecībā uz pesticīdiem pienākumu, skaitliskais sastāvs un pilnvaru laiks. Balsojam, kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tālāk Tūna un Hoinsteina ziņojums par ģeobloķēšanu un uh, cita veida diskriminācija, kas balstītu uz klientu valsts piedarību, dzīvesvietu vai uzņēmē darbības veikšanas vietu. Balstojam par 67. 68. grozījumu, kas ir identiski. Kurš par, kurš pret? Atturas. Noraidīts. Tālāk, provizoriskā vienošanās 70. grozījums, kas par, nē, tas ir personāla balsojums, balsojam elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Un jābalso par komisijas paziņojumu 69. grozījumā. Kas par? Pret? atturas, pieņemts. Tālāk Gērlings kundze ziņojums - emisiju izmaksu efektīvu samazināšana un investīcijas mazoglekļa risinājumos. Vispirms uh, balsojam par provizorisko vienošanos, personāla balsojums pār 168 grozījumu. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Jābalsojas par, tagad par komisijas paziņojumu 167. grozījums. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Parlaments ir noslēdzis savu pirmo lasījumu. Tālāk Fernandes kungs ziņojums par Eiropas centrālās bankas 2016. gada pārskatu. Vispirms jābalso par otro punktu sākotnē tekstā personāla balsojumu sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam. Pieņemts. 13. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam. Norēdīts. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Norēdīts. Pirmais grozījums. Kas par? Kas par pirmo grozījumu? Pret. Atturas. Noraidīts. Astotais grozījums personāla balsojums balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 14. grozījums personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam. Norēdīts. Divdesmit sestais punkts, sākotnējais teksts. Nepriekšsēdētāji atvainojas. 18. punkts, 9. grozījums. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 15. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Arī personāla balsojums sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Otrais grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Atturas Noraidīts. Desmitais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 16. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 26. Trijās daļās pirmā daļa personāla balsojums sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Otrā daļa. Kas par? Pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Un trešā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Balsojam par sākotnēju 27. punktu trijās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Trešā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 11. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 19. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 31. punkts, sākotnējais teksts. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 32. punkts, sākotnējais teksts, trijās daļās. Pirmā daļa, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Un trešā daļa, kas par? Pret atturas pieņemts. 35. punkts, sākotnējais teksts, trijās daļās pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts, otrā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Trešā daļa, kas par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 38. punkts sākotnēs teksts, trijās daļās pirmā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. grozījums. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 4. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 18. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 5. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Un 6. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Un tagad Balsojam par rezolūciju kopumā personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam Fernandes kungu. Tālāk balsosim par Buzekungu ziņojumu par inovācijas pātrināšanu tīras enerģijas jomā. Balsosim par rezolūciju kopumā, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts, apsveicam Buzekungu un balsošanas sesija beigusies. Like every... Visus lūdzu atstāt zāli klusumā, lai mēs varam pāriet pie balsu skaidrojumiem.